dāmas un kungi. Es gribētu tagad paziņot, ka 27. novembrī pārtrauktā plenāra sesija atkal tiek atsākta. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Godāmās, godāmie kungi, cienījamās dāmas, godāmie kolēģi! Mēdīju brīvība un plasažiņas līdzekļu brīvība ir eh, Eiropas Savienības eh, pamatvērtība.